Vairākas komitejas ir nolēmušas uzsākt starp iestāžu sarunas, ievērojot uh, reglamenta pantu 79c pirmo punktu. Un, attiecīgi, ja nepieciešams mandāta apstiprinājums, tas uh, šis teksts pieejams un attiecīgie ziņojumi parlamentu mājaslapā un attieks atspoguļo arī sēdes protokolā. Un līdz ar to saskaņā 69c reglamenta pantu ja tiek sasniegts vidējais rādītājs un pie balss pieprasījumam līdz rītdienas um, pusnaktī, tad, ja nepieciešams, šīs sarunas, uh, saruna pieprasījums tiek arī no vizītes uz balsojumu, un, un ja nav nepieciešams, tad tas vienkārši stājas spēkā un pēc tam. Uh,